garantijām, personas, eh, personiskās dzīves aizsardzībai ir jāanonimizē dati. Un eh, veselības aprūpe joprojām ir ļoti svarīga eh, valsts politikas daļa. Un mēs arī nedrīkstam aizmirst, ka visi tehnoloģijas sasniegumi nespēs aizstāt uh, Uh, ārstu un arī uh, datu bāzes neaizstās individuālu pieeju. Paldies vārds Šoidrovs kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Es atbalstīju šo rezolūciju, jo uzskatu, ka digitalizācija uzlabo veselības aprūpi, uzlabo piekļuvi tai un arī uh, vispār veselības aprūpas efektivitāti uzlabo. Tas ir viens no risinājumiem medicīniskā personāla trūkumam, jo šis izaicinājums kļūs arvien nopietnāks tādēļ, ka iedzīvotāji novecojas. Mūsdienās arī daudziem iedzīvotājiem labāk uh, patīk izmantot elektroniskās sistēmas, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par gados vecākiem cilvēkiem, kuri vēl nav tik labi pazīstami ar digitālām tehnoloģijām. Digitālo pārveidojumu veicināšana veselības aprūpē mēs nedrīkstam aizmirst arī par personāla apmācību un pieejamību. Uh, un nevar aizstāt to visu ar ārsta un pacienta attiecībām. Tagad vārds Ujelī kungam. Priekšsēdētāji. Es ar nožēlu uh, konstatēju, ka mēs ļoti reti runājam par veselības aprūpi Eiropas Savienībā. Nu, šis jautājums ir dalība valstu kompetencē, bet tāpā laikā ir nepieņemams, ka pilsoņu veselība un um, paredzamais dzīves ilgums ir atkarīgs no uh, šīs personas dzimšanas vietas ir arī nepieņemams, ka veselības aprūpas kvalitāte ir atšķirīga dažādās vietās. Un tāpat liels atšķirības ir uh, starp Austrumu Eiropu un Rietumu Eiropu. Piemēram, arī uh, manā, uh, tas skar arī manu valsti Ungāriju, un tādēļ es iestājos par minimālo veselības aprūpes programmu, kas būtu jāievieš. Ir jāno saka vienādi standarti Uh, visu Eiropas pilsoņu medicīnas aprūpei. Palmerkungs. Paldies, es atbalstīju šo rezolūciju, jo manuprāt, nav apšaubāms, ka tehnoloģija, digitālā attīstība, labāku datu izmantošana ir tas veids, kā uzlabot veselības aprūpas sistēmu darbību gan nacionālā, gan Eiropas līmenī un arī vietējā līmenī. Tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem un jānodrošina visa efektīvākie drošības un aizsardzības pasākumi uh, attiecībā uz datiem un jāaizsargā katras personas veselības aprūpes dati. Protams, datu izmantošana var palīdzēt attīstīt jaunas tehnoloģijas, jaunas ārstēšanas veidus, uh, bet mums ir jābūt uzmanīgiem uh, pieejā datiem un uh, tajā, vai šie dati ir uzskatām par, krimin, uh, par komerc produktu. Un pēdējais, bet nemazāk nozīmīgs, ir Kelly kungs. Paldies, priekšsēdētājs balsoja par šo rezolūciju Digitalizācija var palīdzēt uzlabot veselības aprūpi, tīpaši īrijas lauku rajonos un tīpaši psihiatrijas ziņā. Ir ļoti ilgi jāgaida, lai varētu uh, apmeklēt uh, psihiatru vai uh, psihiskās veselības konsultantu bet nevienmēr ir arī nepieciešams uh, pacientiem personiski tikties ar ārstu un šo pakalpojumu pieejamība ir saistīta ar platjoslas ātrdarbīgu internetu pieejamību, bet, diemžēl, īrijas valdība šos pakalpojumus izvērš ļoti lēni, un tādēļ arī šādi pakalpojumi nevienmēr ir pieejami īrijā vai citās dalību valstīs. Godātie kolēģi, līdz ar to esam beiguši balsojuma skaidrojumu, un tagad izsludinu sēdē pārtraukumu līdz pulksten 15. Un klātesošiem kolēģiem vēlu labu ēstgribu. diskusiju. Mm -hmm.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

no plan.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

pani prezedajci Esiet sveicināti, kolēģi. Mēs eh, varam tagad sēdi turpināt. Vakardienas sēdes protokols un pieņemtie teksti ir pieejami. Vai ir kādi komentāri? Komentāru nav, līdz ar to protokols tiek apstiprināts. Šodien pirmais darba kārtības punkts ir debats pašreizējā Eiropas Savienības un Merkosur brīvās tirzniecības nolīgums sadarība ar komisijas priekšlikumu par Eiropas zaļo kursu. Informēt deputātus, ka šajās debat debatēs nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra un arī zilās kartītes jautājumi netiks piešķirtie. Un vispirms es dodu vārdu autoram Janikam Žadovam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, dārgie kolēģi. Vides aizstāvjiem zaļais kurs Eiropas darba kārtības pašā centrā ir lieliska ziņa, tie ir lieliski, lieli panākumi, zināt, eh, arī zinātniekiem, kuri ceļ trauksmi jau gadiem ilgi, tāpat pilsoņiem, kuri mobilizējas, uzņēmumiem, kuri sakrīkoties, un, protams, arī tie ir panākumi vidas aizstāvjiem pēc Eiropas vēlēšanām. Un pirmkārt, tie ir panākumi pasaules jaunatnē, kuri mobilizējas šī temata sakarā un kur pieprasa rīkoties. Tāpat tā ir neticama iespēja Eiropai izveidot kopīgu projektu, kopīgu apārsni mūsu valsts politikas, lai sāktu kalpot inovācijai, demografijai, sociāliem jautājumiem, lai varētu eh, veidot ilgtspējīgas darbvietas visā mūsu teritorijā, vairāk demokrātijas. Tāpat arī tā ir iespēja mūsu eiropiešu līdzpilsoņiem atgūt eh, pārvaldīšanu savai dzīvei, savam uzturam, savai enerģijai, savam mājoklim eh, Eh, brīdī, kad sabiedrība ir tik sašķelta. Solījumi ir eh, lieli, bet jo lielāki ir solījumi, eh, jo mazāk tos drīkstam nodot. Zaļais kurs nedrīkst būt tikai etiķetes nomaiņa status quo. Zaļais kurs nedrīkst būt tikai kaut kas mazliet vairāk vai kaut kas tikai mazliet labāk. Tas nevar būt tas pats budžets, kas tiek. Um, pārsaukts. Mums ir nepieciešamas uh, dziļas pārveides, mums ir nepieciešams valsts investīcijas 1,1% eh, Eiropas IKP apmērā. Mēs esam glābuši bankas, mēs varam izglābt klimatu. It īpaši, ja tas rada darba vietas un atveseļo Eiropas ekonomiku. Un Ja zaļais kurs nozīmē glābt klimatu, glābt visu dzīvo, redinamizēt mūsu ekonomiku, radīt darbvietas, tad vienošanās ar Merkosuru nedrīkst tikt parakstīta. Tādu pat nevajag nevajadzēja paredzēt. Mēs to visi zinām. Brazīlijas meža izciršana ir dubultojusies apjomos šogad ar Bolsonaru valdībā. Mēs zinām, kā šis prezidents katru dienu vēršas pret cilvēktiesībām, vai tās būtu sievietes, aktīvisti, e, vietē, vietējie dzīvotāji, homoseksuāļi vai citas grupas. Mēs nedrīkstām Eiropas klimata visu dzīvu vārdā pieļaut šāda nolīguma noslēgšanu. Merkosūrži Ja tas tiek noslēgts, tas nozīmē eksportēt vācu automašīnas, lai importētu vērša gaļu un soļu. Tā nevar būt Eiropa ar zaļo kursu, jo e, šāda Eiropa veicina globalizāciju, sliktu uzturu, dzīvnieku ciešanas, mežu izciešanu, e, klimata pārmaiņas un lauksaimnieku zemnieku kā šķīras izušanu Merkosur valstīs. Merkosur dēļ Eiropas valstīs. Mēs eh, zinām, katru gadu augu olbaltuma eh, eh, ieviešanai tiek apstādīta platība Vācijas teritorijas lielumā. Ir jāpārskata mūsu politika, lauksaimniecības politika un jūsu kā lauksaimniecības komisāra priekšlikums Hogankungs nevar atbilst eh, zaļiem kursam. Vairāk intensīvās lopkopības, vairāk koncentrācijas un pesticīdu tāda, kā lauksaimniecības politika Eiropā ar zaļo kursu nevar būt. Mainīsim kā LP. Zaļais kurs var būt lieliski iespēja Eiropas Savienībai, un Ursula Fonderleina šorīt sacīja, ir jāuzklausa Eiropas pilsoņi, uzklausiet viņus, viņi nevēlas Merkosūru, viņi vēlas uh, rīcību, ambiciozu, konkrētu klimatam, eh, daudzveidībai, daudz, bioloģiskai daudzveidībai un demokrātijai. Like Tagad vārds padomēji ministrs kundzei. Tuparēnis kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, aktuālās debates ir ļoti būtiskas par šo tematu. Tikai nedēļu pēc tam, kad komisija prezentēja savu priekšlikumu Eiropas zaļajam kursam. Nav šaubu, ka mēs saskaramies ar ļoti lieliem izaicinājumiem klimata pārmaiņu jomā, un Eiropā ir jāspēlē savu loma reakcijā uz to. Ja mēs to nedarīsim, tad nākamās paudzes prasīs, kāpēc mēs ne, nerīkojāmies izlēmīgi. Status quo saglabāšana nav laba alternatīva. Mums ir jāveic transformācija mūsu sabiedrībā, ekonomikā, lai tās nostātos uz ilgspējīgāka ceļa. Es aicinu komisiju detalizētāk atklāt savu priekšlikumu. Padome vēl to nav apspriedusi, tāpēc būtu šobrīd priekšlaicīgi ieņemt kādu nostāju par to. Varu sacīt tikai tik daudz, ka padome rīkosies konstruktīvi apspriežot to, kāda rīcība un politika nepieciešama Eiropas zaļajam kursam. Šī stratēģija skar praktiski visas politikas jomas un būs nepieciešama rūpīgā apspriešana un koordinēšana. Šādā situācijā savus šodienas komentārus vēlos vērst uz eh, Merkusūra vienošanos. Esmu pārliecināta, ka daudziem šeit klātesošajiem deputātiem ir savs viedoklis, uh, par Merkusūru brīvās tirniecības nolīgumu. Jūs noteikti esat arī informēti par Amazonas eh, mūža meža ugunsgrēkiem. Tas vi, mums visiem rada bažas. Tāpat kā šeit, Eiropas parlamentā, arī padomē diskusijas par Merkusūru nolīgumu ir agrīnā stadijā. Ir skaidrs, ka būs nepieciešams pietiekams laiks, lai varētu visaptaroši iepazīties ar nolīgumu saturu bažas par to, ka šis nolīgums ar Merkusuru nebūs ilgspējīgs, tā skaitā arī ar um, saistībā ar citām jomām, nu, šādas bažas um, <clears throat> būtu nepieciešams kliedēt. Un, lai to varētu izdarīt, ir nepieciešams pārliecināties pietiekami par saturu. Ir nepieciešams e, pārliecinoši īstenot ilgspējīgas reformas, e, lai varētu globāli reaģēt uz klimatu pārmaiņām. Miljoniem darba vietu Eiropas Savienībā un arī cilvēku iztika ir atkarīgi no tirdzniecības. Mums ir jānodrošina, ka tirdzniecība var notikt. Vienlaicīgi nodrošinot, ka tā atbalsta ilgspējīgu attīstību, ilgspējīgus mērķus un ilgspējīgu nākotni